Tātad. Lokbīlers ziņojums cilvēku tirzniecības apkarošana Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēkungs, kolēģi, cienītā Mālstrēms kundze, ziņojums pār cilvēktirniecības apkarošanu Eiropas Savienības ārējās attiecībās ir pirmais tāda veida ziņojums Eiropas parlamentā. Tas ir iniciatīvas ziņojums no cilvēktiesību un ārlietu komitejas, kur esam mēs arī piedāvājuši sieviešu lietu, iekšlietu, veselības uh, lietu komiteju pie, priekšlikums. Šis ir ļoti tehniskas dabas ziņojums un vēlos sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies šajā darbā, tāpat arī visiem eh, komiteju līdzstrādniekiem. Sarunu valodā tā dēvētās uh, vergu darba upuri, un viņu attēlu liecina par uh, gadsimtiem senām fotogrāfijām. Cilvēki kas ir ieslēgti rokudzelžos, eh, strādā uz kuģiem daudzu gadu garumā, ir izdēdējuši, vai meitenes, kas eh, ir piespiestas prostitūcijai un tad vienkārši mirst un neviens, neliekas, nezinis. Taču mūsu ziņojumā mēs runājam arī par netik redzamiem eh, šādu piespiedu darba veidiem, kā bērnu so, zaldāti, piespiedu māja, darbs mājās, um, ubagošana, visa šī ekstrēma eksploatācijas veidi liecina par to, ka šie upuri nespēja izkļūt no savas situācijas. Cilvēku ties, tirniecības mērķis vienmēr ir pēc iespējas vairāk eksploatēt cietušos. Un ziņojumā mēs piedāvājam to, lai Eiropas Savienība un dalība valstis dažādajās politikas jomās daudz intensīvāk nodarbotos ar cilvēku tirniecības jautājumiem. Šeit jākoncentrējas galvenokārt uz upuriem, cietušajiem, kurš vēlas, lai uh, atbildīgās personas tiktu sauktas pie atbildības, tiem ir jānodrošina atbalsts cietušajiem, terapija, kompensācijas, iespējas tikt galā ar saviem pārdarījumu. Cilvēku tirzniecība nodarbojas ar ļoti pelnošu preci, cilvēku tirzniecība. Cilvēku tirzniecības tīkli ienes ļoti lielu naudu saskaņā ar datiem privātajā jomā katru gadu apmēram 50 miljārdu ASV dolāru tiek gūti peļņā. Tādēļ Eiropas Savienība ir jāsadarbojas arī ar trešām valstīm, lai cīnītos pret starptautiskajiem cilvēku tirzniecības tirgiem. Ir jākoncentrējas uz naudas eh, legalizēšanas iespējām Eiropas Savienības iekšienē. Ir jāuzņemās atbildība starptautiskiem uzņēmumiem saistībā uz piespiedu darbus savā ražošanas jomā, un Eiropas Savienībā tirzniecības politikā ir jādara viss, lai cilvēku aizsardzība tiktu īstenota visur. Labs piemērs bija diskusijas par uh, Eiropas Savienības tā aizemes zivsaimniecības uh, nolīgumu un šiem vergu darbam līdzīgajiem darba noteikumiem. Eiropolam un dalībvalstīm ir labāk jāsadarbojas cīnoties pret organizēto nozīdzību, un tas nedrīkst vienkārši uh, atrunāties ar atbildības robežām. Ik viens, kas saskars ar cilvēku tirzniecību, jo īpaši robežsargu un policisti, ir jāapmāca, lai varētu daudz labāk identificēt cilvēku tirzniecības upurus. Mūsu priekšlikums uzskaita veselu virkni pasākumu, kurus Eiropas Savienība var uzlabot. Mēs vēlamies šo ziņojumu rītdien pieņemt, un tas tiks darīts ļoti aktuālā laikā, lai varētu ietekmēt šogad past, pārstrādāto Eiropas Savienības politiku par cilvēktirniecību. Un noslēgumā vēlos sirsnīgi pateikties Eiropas Savienības cilvēktirniecības uh, uh, attiecīgajai koordinatorai Vasiljo kundzei. Paldies! Uh, Paldies! Un te ir brīvais mikrofons. Desmit kolēģi ir pieteikušies. Viens no jums jau gan ir izteicies. ir pieteicies uz šo mm, vienas minūšu runas laiku. Tad, tad no katras grupas viens cilvēks. Nikolašikungs. Vážená pani komisárka, vážená pani spravodajkyňa. Paldies, priekšsēdāja komisārs kundze, referents kundze. Jautājums saistībā ar cilvēku tirzniecību Un tas jautājums, uz ko es varu, ko vēlos koncentrēties, ir cilvēku orgānu tirzniecība, īpaši tie orgāni, kas iegūti noziedzīgā veidā. Parasti šie upuri tiek eh, pievilināti apmeklēt eh, svešu valsti un tad saskars ar eh, vergu darbu. Diemžēl šī ir ļoti negatīva tirzniecība, upuri zaudēja savas dzīvības, kad viņi zaudēja savus orgānus. Un tas nav saskaņojams ar ES pieeju starptautiskai politikai. Katrā gadījumā Šis jautājums ir būtisks saistībā ar cilvēktiesību īstenošanu. Eiropols un Interpols līdz šim nav spējis eh, pietiekami spēcīgi rīkoties. Paldies! Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. A jelentés a nemzetközi... Sanī kungs, paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums uzsver startautiskos aspektus kā arī Eiropas Savienības aspektus. Bieži vien likuma pārkāpēji ir Eiropas Savienības pilsoņi un upuri ir sievietes un bērni. Tas nozīmē to, ka man ir jāpievērš mūsu uzmanība cietušajiem, sievietēm, bērniem un vecākiem cilvēkiem. Tie ir jāaizsargā un likuma pārkāpēji ir jāsoda. Es uzskatu, ka tas ir skaidri jānoformulē kā mērķis. Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Nav ieslēgts mikrofons runātājiem. Paņem šodničonsi, šemet lūdži, e, handel lūdžmi. Paldies, saka Jurek kungs. Cilvēktirdzniecība ir ļoti skaidra problēma, ar kuru mums jātiek galā, un vēlos uzdot jautājumu komisārs kundzei. Vai mēs zinām, kas notiek ar tūkstošiem bērnu, kas dodas pa migrācijas ceļiem Eiropā. Viņi ir pazuduši. Parlamentārajās komitejās mēs uh, uzdodam jautājumu, vai šie bērni kļuvuši par cilvēku tirzniecības upuriem, vai viņi tikuši izmantoti, lai nu, tirgoties ar citiem cilvēkiem, vai arī varbūt viņiem viņiem notika kaut kas ļaunāks. Nikolašikungs jau to pieminēja. Mēs vēl joprojām nezinām, kas ir noticis ar šiem bērniem. Un ja mēs vēlamies nopietni strādāt ar šāda veida problēmām, mums ir jāpieprasa atbildes. Mēs nedrīkstam palielināt sociālo haosu. Šajā telpā migrācija tiek nosaukt par migrāciju bēgļu krīzi, un kolēģi runā, ka tas ir bizness. Thank you, Mr. President. We all agree that trafficking is not only. Paldies, priekšsēdētājs Akselimovičs kungs. Jūs varat piekrist, ka cilvēktiesība ir ne tikai cilvēktiesība pārkāpums, bet mūsdienu verdzība. Vēlos atgādināt, ka 2015. 16. gads tiks pieminēts kā gads, kad e- es un Eiropas valdības nespēja tikt galā ar hu bēgļu humanitārajām vajadzībām. To bēgļu migrantu, kas meklēja drošību Eiropā. Taču šie gadi tiks atcerēti arī kā tie, kad Eiropas Savienība pieņēma to, ka sievietes bērni tika uztvert kā preces. Mums kolēģiem ir jāsadarbojas kopā Sadarbība, koordinācija starp dalībvalstīm ir būtiska cīnoties pret cilvēku tirzniecību. Mūsu atbildē jābūt skaidrai, jārunā par problēmu, nodrošināt to, ka cietušie tiek aplūkot kā tiesību turētāji. Protams, mums arī laicīgi jāaptur šīs noziedzīgās organizācijas. Paldies! Domnā komisāra, vēdz komentu. Komisārs Kundze. Paldies priekšsādātājiem! Nu, un paldies eh, referentei. Šī tēma ļoti tuvu manis sirdī īpaši bija iepriekšējā amatā, bet arī tagad komisija darīs visu, lai apkarotu uh, cilvēku tirzniecību. Uh, risināsim šo jautājumu mūsu ārējās attiecībās. Uh, vēlamies nodrošināt likumdošanas um, piemērošanu praktiski un cīnīsimies globāli par augstākiem standartiem, lai uh, veiksmīgāk apkarotu cilvēku tirgotājus bilaterāli, multilaterāli un ar vadošām cilvēktiesību organizācijām. No 27 mēs valstīm 26 tagad um, uh, paziņojušas par to, ka pilnībā transponē uh, Uh, attiecīgu direktīvu. Viena valsts nav ziņojusi, Vācija, bet uh, tas at, atkarīgs no politiskās konstelācijas un ļoti drīz saņemsim signālu arī no viņiem. Tagad ziņojums uh, par uh, direktīvas transponēšanu, par atbilstību ir gaidāms um, šogad 4. Uh, trimestrī, un uh, mēs būsim gatavi nākamgad pievērsties arī šīs direktīvas transponēšanas efektivitātes jautājumam. Ziņojums nāk ļoti savlaicīgi. Atgādināšu par maija uh, komisijas panākumu. Tika mm, publiskots pirmais progresa ziņojums par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Tur un ir par progresu sasniegumiem, bet arī par deficītu un robiem, kas vēl pastāv. Uh, Tātad mēs jau daudz ko esam panākuši, bet eh, daudz vēl jāstrādā. Mēs nevaram skatīt cilvēkus kā preces. Mums eh, jānovērš noziegumi pirms tie notiek, jo pēc tam ir jāparvēlu. Un eh, mums jāeliminē cilvēku tirzniecība tur, kur tā notiek. Un jālikvidē šie peļņas avoti, kas to stimulē. Cilvēku tirzniecība mm, ir iekļauta kā eh, punkts daudzajās mūsu politikas. Mēs pat runājam arī runājot par dzimumu vienlīdzību un eh, vairāk pilnvaru sievietēm. Eh, Valetas migrācijas samitā politiskie līderi piekrita kopīgiem spēkiem uh, apkarot cilvēku tirgotājus un aizstāvēt ievainojamas grupas īpaši bērnus. Rīcības plāns tika pieņemts, lai um, cīnītos pret nelegālo migrāciju, uh, kontrabandistiem un uzlabot situāciju šai jomā. Cilvēku tirzniecību daudz runā arī nolīgumos. Um, ar partnervalstīm, bilaterāli, reģionāli, eh, runāt par mobilitātes dialogu, arī par drošības un ārlietu dialogu. Mums ar 40 eh, valstīm pasaulē ir šāda veida partnerība un tā veida nopietna daļa no mūsu rīcības plāna. Mēs atbalstām arī starptautiskos poliņus šai jomā, kopīgas iniciatīvas ar dažādiem starptautiskiem fórumiem, ASV. No ESI, eh, e eh, Āzijas fórumi. Un eh, galvenais mums jāsoda mm, noziedznieki, nevis cietušie. Un jāsadarbojas ar citu valstu mm, eliti, lai to panāktu. Tikai tad mūsu balsis atdzirdēs visā pasaulē. Es zinu, ka var rēķināties ar parlamentu atbalstu. Uh, turpinātu darbu šajā virzienā. Cilvēku tirzniecība ir uh, īsa uh, vēsture uh, Eiropas Savienības ārlietu politikā, bet tagad jākonsolidē mūsu darbības un jābūt efektīvai.